arī es atbalstu to, ka nepieciešams soda sankcijas dalību valstīs, un šādām soda sankcijām būtu jānovērš jau kāda veida nelikumīgas darbības jau iepriekš eh, kā profilakse. Paldies, saka priekšādātājs, paldies Kasī kundzei. Līdz ar to šī vakara darba kārtību esam noslēguši, balsojums par šo ziņojumu notiks rīt pusdienas laikā. Kolēģi, sēdi šobrīd pārtrauksim, naktā atsāksies rīt 7. jūlijā pulkstens deviņos no